Dargie draugi, es eh, domāju, ka pārāk daudz eh, deputātu arī neieradīsies uz šo Emplu komitejas sanāksmi. Eh, visiem ir citi pienākumi vēl šī mandāta noslēgumā. Lai mēs panāktu labus rezultātus, ir aktīvi jāstrādā. Tūkošanas status šai sanāksmē ir tāds, ka ir pieejams šodien visas valodas, izņemot maltiešu un horvātu valodu. Tagad trešais darbkārtības punkts eh, - protokola apstiprināšana 26. februāra eh, sanāksmē. Vai mēs varam apri, apstiprināt šo te protokolu? Jā. Tad tagad ceturtais darbkārtības punkts eh, - atskaita par notiekošajām iestāžu sarunām. Un tā kā Balāša kungs Viņam ir drīz jādodas prom. Eh, man prieks, ka viņš ir ieradies un viņš mūs īsumā informēs. Rīt mums eh, būs eh, astotais trialogs par šo te svarīgo, bet arī ļoti sarežģīto dokumentu. Balas kungs, jums vārds. Lūdzu, pastāstiet mums par to. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jūs uh, arī sekojat šiem, šim trialogam. Rīt būs varbūt pēdējais trialogs, pilnīgi noteikti pēdējais trialogs, un joprojām mēs neesam panākuši vienošanos. Mēs ceram, ka mums tas izdosies, bet tas vēl nav pabeigts. Es uh, stāstīšu ļoti ātri. Uh, lielos vilcienos uh, sākumā parlaments ļoti daudz piekāpās. Um, un mums izskatījās, ka svarīgi būtu to darīt, lai tiktu uz priekšu, bet padome nekur nepiekāpās, un pa šo laiku padome ir nedaudz, nedaudz piekāpusies, ir nedaudz mēģinājusi kaut ko panākt zināmos jautājumos. Un šeit ir eh, jārunā par eh, spēju dalībvalstīm valstīm mm, spēt novērtēt, vai ir nepietiekama atbilde uz viņu jautājumiem, vai vispār nav uh, atbildes, kad ir runa par nosūtītiem darbiniekiem. Un ir arī jautājums, kas ir saistīts ar pierobežā strādājošajiem. Tagad uh, mēs, jo īpaši komisija, sāk izteikt priekšlikumus. Uh, kas ir interesanti, bet tie vēl jāpabeidz saskaņojot ar padomi. Un visbeidzot par uh, šo te daudzveidīgo aktivitāti, proti, kas ir darbinieki, kas strādā vairākās dalībvalstīs, tātad kāda ir viņu sociālā nodrošinājuma situācija. Tie patiesībā ir uh, situ uh, kriteriji, kurus uh, var uh, spriest, uh, par kuriem var spriest, uh, un uh, šeit padome. Um, noraida visus kritērijus, kas būtu saistīti ar uh, strādājošā situāciju mēs nedomājam, ka vajag saglabāt tikai šito, šos kritērijus. Protams, ir jāskatās arī uz, uz uzņēmumu situāciju. Um, un uh, raugoties no uh, šī jautājuma, par to mēs vēl neesam vienojušies. Par visu citu mēs esam vienojušies, un tas ir tiešām daudz, par ko esam vienojušies, un tāpēc būtu ļoti žēl, uh, ja par šiem punktiem. Uh, Um, mēs nepanāktu vienošanos, un uh, līdz ar to tad nevarētu panākt visu vienošanos. Ceram, ka rīt mums tas izdosies. Paldies! Thank you, Mr. Balas. Perhaps... Paldies, Balas kungs. Uh, varbūt uh, varam atvēlēt minūtu vai divas jautājumiem, ja kādam ir kāds jautājums šeit. Izskatās, ka nē, mēs esam apmierināti ar šo ziņojumu un nākamais trialogs notiks rīt. Un tad es domāju, ka jums uh, būs iespējams uh, un darbiniekiem un delegācijai ieņemt pozīciju attiecībā uz to, vai ir iespējams virzīties uz priekšu uh, um, sasaucot vēl papildus sanāksmes, lai rastu risinājumu, jo nezinu, kā to varētu saukt par triologu vai ne. Vai jūs gribētu? Jā, jā, tiešām es domāju, ka um, ir iespējams virzīties uz priekšu. Uh, ja es teiktu, ka rīt mēs vienosimies, tad es melotu. Es neesmu vēl gluži pārliecināts. Eh, rīt būs eh, pēdējais eh, trialogs. Ja mēs rīt nevienosimies, tad es domāju, ka mēs turpināsim tikties. Bet es ceru, ka mēs vienosimies. Jā, es arī tieši tādu pašu vērtējumu izteicu kā jūs. Uh, Pirms vairākām sanāksmēm situācija bija tiešām ļoti sarežģīta, bet tagad arī otrai pusei um, tas ir viņu interesēs raudzīties, panākt uh, vai ir iespējams panākt rezultātu. Paldies, ka informējāt mums par šo situāciju un paldies par to, ka strādājat uh, pie šī jautājuma un informēt mūs pirms, pirms rītdienas trialoga. Un tagad Pāriesim pie sestā, nē, piektā darbkārtības punkta. Te būtu uh, runa par uh, eh, apvienotās karalistes uh, izstāšanos no Eiropas Savienības, bet šis jautājums ir atlikts. Un es domāju, ka tas nevienu nepārsteidz. Mēs zinām, ka šis ir kritisks brīdis, un mēs atgriezīsimies, protams, pie šī jautājuma. Tas atkal būs mūsu darba kārtībā. Tagad turpināsim ar sesto darba kārtības punktu. Tas ir nodarbinātības politikas vadlīnijas dalību valstīm. Un došu vārdu Mitrofānau kungam, kurš ir atbildīgais kā referents par šo ziņojumu. Lūdzu, jums vārds, Mitrofānov kungs. Paldies, liels paldies. Pirmkārt, es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem par ļoti intensīvo un ražīgo darbu, strādājot pie mūsu ziņojuma par nodarbinātības pamatnostādnēm. Pirms nedēļas komisija pieņēma savu priekšlikumu eh, padomas lēmumam par eh, dalībās nodarbinātības politikas pamatnostādnēm. Priekšlikums piedāvā saglabāt eh, 2000. 11. gada nodarbinātības vadlīnijas. Kā es jau jūs informēju iepriekš par sarunu procesu ar padomi, Bulgārijas prezidentūra ļoti aktīvi strādāja, virzot uz priekšu mūsu eh, ziņojumu padomē, un mums izdevās spērt soli eh, ciešākas sadarbības virzienā starp padomu un parlamentu, sagatavojot eh, galīgo dokumentu. Un tomēr man jāatzīst, ka uh, jautājumi, par kuriem tika vestas sarunas uh, ar uh, padomas pārstāvjiem, uh, joprojām vēl nav atrisināti, bet sarunu gaitā es tikos ar Bulgārijas prezidentūru un citiem pārstāvjiem, tātad ar sociālo lietu darba grupas pārstāvi no padomas tikos, un uh, lūdzu ņemt vērā mūsu viedokli galīgajā padomas lēmumā. Šeit uh, padomē ir tikai jākonsultēs ar Eiropas parlamentu, bet uh, gan padomu, gan komisija bija ļoti atvērti um, parlamentam. Šīs sarunas uh, es redzu kā precedentu un cerams šī labā sadarbības praksa turpināsies arī nākotnē. Tā pašā laikā ne visi mūsu priekšlikumi tika pieņemti padomē, un tas, protams, ir žēl, bet eh, um, labāk sasniegt nedaudz nekā uh, nemaz. Un ņemot vērā uh, procedūras steidzamību, es uh, arī piekrietu, kā referents ieteikt apstiprināt komisijas uh, priekšlikumu saskaņā ar 50. pantu pirmo punktu. Paldies! Thank you. Uh... Paldies. Un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Bekera kungs no ETP. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji. Ja mēs pareizi saprotam, tad uh, komisijas priekšlikums uh, tagad arī ir apstiprināts ar pozitīvo padomus pieeju un zinot, ka galvenie elementi sociālos pīlāros jau bija ieviesti tādā apmierinošā apmērā, es domāju, ka tas ir tikai loģiski, ka mēs eh, ejam pa šo piedāvāto ceļu ātrajā procedūrā, un es ceru, ka tas eh, novedīs pie tā, ko mēs kā Nodarbinātības komiteja uzskatām par svarīgu darba tirgus reformas, darba vietu radīšana, mūža izglītība, apmācība, prasmju politika un tā tālāk un tā tālāk. Tātad es eh, varu teikt, ka Eiropas Tautas partijas politiskā grupā piekrīt šai procedūrai un mēs balsosim par. Paldies! Paldies, Beker kungs! Un tagad vārds Dēķen kungam kurš pārstāv sociāldemokrātus kā ēnu referents. Lūdzu, jā, paldies priekšsādātājs kundze. Šodien vēlreiz ir uh, laba iespēja Bulgārijas prezidentūras padomes uh, lēmumu, ko tā pieņēma pagājušā gada jūnijā. Pozitīvi es pamanīju, ka padome uh, parlamenta pozīcija, parlamenta prasības uh, um, ir daļai vismaz ņēmus vērā. Padomas lēmumā ir iekļautas daļas no parlamenta pozīcijas, uh, pamatnostādnes ir pamats eh, valstu ieteikumiem, kurus izsniedz komisija, kas ir daļa no Eiropas ekonomikas koordinācijas pusgada mērķim, vajadzētu būt eh, Eiropas līmenī panākt saskaņotu um, ekonomikas nodarbinātības un uh, budžeta politiku. Es domāju, ka šajā jomā arī esam tikuši solīti tālāk, un tam vajadzētu būt visu dalību valstu interesēs. Uh, parlamentu pēc iespējas eh, spēcīgāk iesaistīt eh, nodarbinātības pamatnostādņu izstādē. Bez procedurāliem jautājumiem gribētu vēl izteikties par diviem uh, punktiem tekstā. Pirmkārt, es domāju, ka parlaments uh, iestājās par uh, spēcīgāku nodarbinātības politikas pamatnostādņu pieskaņošanu sociālo tiesību pīlāram. To padome savā lēmumā atkal ignorēja, un nākamajā reizē, kad um, notiks pārstrāde 2020. un 2021. gadā, uh, to vajadzētu ņemt vērā. Otrkārt, uh, ekonomikas politiskas ziņā um, bagātā Eiropa nedrīkst pieļaut, ka pastāv bērnu nabadzība. Tā pašā laikā um, problēmas, kas skar bērnus, kas dzīvo nabadību, nabadzībā, uh, nav salīdzināmas ar citām nabadzības problēmām. Un tāpēc parlaments uh, piedāvāja uh, speciāls pasākums nabadzības apkarošanai, kurus padomu atkal ignorēja. Nabadzībā dzīvojošiem bērniem vajadzētu uh, Eh, piedāvāt bezmaksas eh, bērnu aprūpi, eh, soc, veselības aprūpi, izglītību un veselīgu uzturu. Mans aicinājums šeit ir padomēji nākotnē to ņemt vērā un pārņemt savā tekstā. Paldies! Thank you, Mr. Dečen. Dečana kungs, lūdzu. Vai ir kāds no ECR politiskā spēka šeit? Nē. Vai kāds ir, kurš pārstāv Aldi? Nē. Varbūt kāds no GOE NGL? Nē. Vai ir kāds no EFDD, kurš vēlētos izteikties? Nē. ENF? Nē. Tad došu vārdu Mitrofanov kungam. Lūdzu, referenta kungs. Paldies, eh, paldies kolēģi par jūsu komentāriem un arī par jūsu izteikto atbalstu procedūrai. Uzskatu, ka mums eh, izdosies pateikt mūsu vēlētājiem, ka esam spēruši lielu soli pretim sociālākai Eiropai, pieņemot šo ziņojumu ar manas ierosināto procedūru. Paldies visiem! Es tikai vēlreiz varbūt atkārtošu, ka Mēs tātad pieņemsim šo priekšlikumu bez grozījumu izskatīšanas un balsojumiem. Tātad vienkāršotā procedūra. Jā, paldies, saka priekšsēdētāji. Protams, ja ir citi deputāti, kur vēlētos izteikties, lūdzu. Jā, <clears throat> paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, tas ir ļoti labi, ka mēs šeit redzam lielu vienprātību. Tas stiprina mūsu pozīcijas, mums ir nepieciešams tādas eh, pamatnostādes, kas arī ārpusē tiek atbalstīts, un skaidrs, ka tas ir skaidrs saistīts ar priekšrošanu kampaņu, bet svarīgākais, eh, ko mēs varam teikt, ir tas, ka dalībvalstis beidzot sapratuši, ka ar Eiropas pusgadu mēs domājam nopietnas lietas. Dalībvalstīm ir jāpieņem tas, kas vēl nav izdarīts dalībvalstīs, kas vēl ir jāizdara. Priekšvēlēšana kampaņā tam būs svarīga loma skaidri parādīt, ka mēs uztveram Eiropas pusgadu programmu par nopietnu lietu, un tāpēc šīm pamatnostādēm būs svarīgas, svarīga loma. Otrkārt, mums lai jāturpina darbs pie sociālā pīlāra. Bija atšķirīgs skatījums. Daži teica, jūs iejaucaties nacionālajā kompetencē, citi teica, ka daudz kas vairāk vēl ir Eiropas līmenī jāregulē. Un mums ir jāatrod šis līdzsvars ar abām pozīcijām. Tuvākajos gados ir svarīgi nodrošināt, ka sociālajā pīlārā tiek formulētas tiesības un ka mēs varētu tās īstenot. Dalību valstīm būtu daudz aktīvāk jāiesaistās. Protams, saglabājot kompetenci, kas tām ir sociālais tiesībās, bet papildus tam, tam ir iespējama arī Eiropas dimensija. Un tad mēs daudz ko varēsim panākt. Cerams, tad iedzīvotāji varēs teikt, beidziet ar visām šīm muļķībām, uh, Eh, ka Eiropas Savienība nav gana vienota. Nu, pilnībā vienota mēs, eh, mēs varbūt nebūsim, eh, bet nodarbinātības jomā mēs varam pateikt, mums ir vajadzīgi rezultāti. Iedzīvotājiem ir jājūt, ka viņi ir daļa no produktīvas attīstības. Mēs neesam jūs uh, atstājuši novārtā. Tu tikko pieminēji bērnu nabadzību. Dažas dalībvalsts saka, ka mēs to ignorējam. Nē, mēs tam neignorējam. Mēs daudz ko esam darījuši šeit parlamentā. Mums ir ļoti labi argumenti, lai varētu pateikt, ka mums ir jāvirs uz priekšu ofensīvā priekšvēlēšana kampaņā. Un tie, kas ar populistiskiem izteikumiem mētājas, ka Eiropa īsti nestrādā, viņi mēģina mūs pārliecināt. Mums ir vienkārši jāpasaka, lai viņiem beidz runāt muļķības. Mums ir daudz, kas, eh, ko esam paveikuši un nodarbinātības eh, pamatnostādnes ir viena laba lieta, pro-eiropeiska lieta. Un eh, tad cerams, eh, ka izdosies arī to tālāk virzīt nākamajā sasaukumā. Thank you very much. Paldies. Paldies Manna kungam un paldies vēlreiz referentam Mitrofānov kungam. Vai tad eh, mēs varam apstiprināt komisijas priekšlikumu bez grozējumiem saskaņā ar vienkāršoto procedūru? Tātad saskaņā ar reglamenta 50.1 punktu. Visi vienas prātas, neviens neiebilst. Tad esam to apstiprinājuši. Un līdz ar to es, eh, protams, eh, vēlos dot arī vārdu komisijas pārstāvjiem no DGA Ample. Vai kāds vēlas izteikties, un vai kāds vispār ir ieradies? Jā, lūdzu. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un eh, paldies, ka ļaujat izteikties arī komisijai. Runāšu ļoti lakoniski. Mēs vēlētos pateikties eh, kā jūs komitejai, tā arī parlamentam kopumā par šīm vadlīnijām, nodarbinātības vadlīnijām. Paldies, ka jūs eh, tās pieņēmāt Eh, vai grasāties pieņemt saskaņā ar vienkāršoto procedūru. Paldies, ko mēs ir pateicīgi. Thank you. Paldies. Tad eh, esam pietuvojušies septītajam darba kārtības punktam, un tas ir nākamās sēdes darba kārt, nākamās sēdes datums, un tas ir 2. aprīlis rīta pusē man ir rakstīts priekšā. Nezinu, ko nozīmē rīta pusē, ceru, ka tas nebūs pirms pulkstam deviņiem, bet līdz 2. aprīlim jau laiks tiks sīkāk precizēts. Paldies, tiekamies visi vēlreiz 2. aprīlī, un tas nav 1. aprīļa joks, jo tiekamies 2. aprīlī. Paldies visiem! Tas bija ļoti svarīgs uh, Tā bija, mums tā bija ļoti svarīga sanāksme, un kaut arī daudz lē, tik daudz lēmumus mēs nemaz nepieņēmām, tomēr parlamenta darbs arī pēdējo sasaukuma etapos ir svarīgs. Un eh, mums vienmēr ir svarīgi argumentēt eh, par labu labiem lēmumiem, jo tas ir ļoti svarīgi pirmsvēlēšana kampaņas laikā. Paldies, tiekamies visai drīz, tātad 2. aprīlī, paldies!